saņēmis e, nomināciju par Markus Precelu, kurš e, tiek iecelts emisiju izmeklēšanas komitejā. Un, ja līdz protokola apstiprināšanai pretenzijas netiek iesniegts, tad to uzskata par apstiprinātu.